Eh, parakstīt divus tiesību aktus kopā ar padomus priekšādātāju, un šo, arī šo tiesību aktu nosaukumi tiks publiskoti šīs sanāksmes protokolā. Tagad pievērsīsim.